Par šo ziņām balsosim rītdien pusdienlaikā un cienījamie rītdien 2010. gada 6. jūlijā no 9 līdz 1 notiks sanāksme un tad uh, pārtraukums un tad arī no